witam państwa będę miał zaszczyt prowadzić obrady paneuropejskiego Tagad man ir tas gods nu, vadīt tālāko parlamenta darbību balsojumu skaidrošanas laikā. Mazliet nogaidījām, lai visi, kas vēlas piedalīties, paliek un pārējie savukārt var atstāt zāli. Aicinu vēl tos, kas ir palikuši zālē un turpina sarunas Lūdzu, izejiet ārā no zāles, turpiniet sarunas tur. Mēs savukārt sāksim mūsu debates. Vispirms Jose Manuela Fernandeša uh, un Udo Bulmana ziņojums par Eiropas Strateģisko investīciju fondu darbības īstenošanu. Pieci deputāti ir pieteikušies skaidrot savu balsojumu šam ziņojumam Pirmais ir Nekova kungs, sociāldemokrāti. Lūdzu. Уважаеми господин председател, Европейския фонд за... Priekšsēdētājiem Eiropas strateģisko investīciju fonds eh, darbos jau gandrīz divus gadus. Bet tomēr mēs joprojām jūtam šo dalījumu starp rietumiem un austrumiem. 16. gada jūlijā tika sniegts atbalsts 5.